Okay, members, if you'd... Uh... Labi, cienījamie deputāti, varbūt jūs varētu nomierināties, apsēsties. Un tad uh, paskatīsimies, vai viss ir uz vietas, vai visiem ir balsošanas saraksti. Pirmkārt, darba kārtības pieņemšana. Šķiet, ka neviens nevēlas iebilst. Uzskatīsim, ka darba kārtība ir pieņemta. Tagad priekšādātājs paziņojumi. Tie attiecas tikai un vienīgi uz ekonomiskajiem dialogiem, tātad dialogs ar finanšu ministriem. Rīt ir paredzēts ekonomiskais dialogs ar Spānijas finanšu ministru Jode Gvindesu. Viņš būs šeit klāt. Man par to liels prieks. Attiecībās Francija 13. janvārī es varu informēt deputātus, ka uh, otro reizi ir atlikts uh, dialogs ar Franciju un 13. februāris ir jaunais datums. Ekon sekretariāts ir informēts par uh, to, ka neparedzētu apstākļu dēļ uh, Francijas iekšlietu ministrs Pjērs Moskovičī nevarēs ierasties uz 13. februāra ekon sanāksmi. Jau trešo reizi ekonomiskais dialogs līdz ar to ir atlikts. Es gribu aicināt ministru pārlikt šo tikšanos un cerams, ka E, tas nebūs e, pārāk ilgi. Es, protams, nevaru piespiest, lai ministrs pie mums ierastos, bet trīs atlikšanas nu dien neizskatās labi. Izskatās, ka viņiem no būtu kaut kā bail vai arī būtu kaut kas slēpjams. Noteikti, ka šeit uzticēšanās līmenis samazinās. Es saprotu valdības, bet es arī saprotu, ka ekonomiskais dialogs ir ļoti noderīgs mehānisms. Daudzi finanšu ministri ir sapratuši, ka ir ļoti būtiski izskaidrot savas problēmas un nevienmēr klausītāji šeit ir naidīgi. Īstenībā mēs varam viņiem palīdzēt, nevis viņus kaut kādā veidā aizskavēt. Attiecībās Luksemburgu varējos informēt, ka arī šeit ir bijusi kavēšanās, tāpēc, ka ir nomainījusies valdība. Piers Grimingo decembrī tika nozīmēts par jauno finanšu ministru, un es ceru, ka pavisam drīz mēs varēsim ar viņu tikties. Attiecībā uz Portugāli arī šeit saskārāmies ar grūtībām saistībā ar ministra maiņu. Ekon delegācija ir tikusies ar jauno ministru Lisabonā, strādājot pie ziņojuma par trojkas aktivitātēm. Es eh, uzdodu jautājumu koordinatoriem, vai viņi vēl ar vienu vēlas turpināt ekonomisko dialogu, ņemot vērā darbu, kas ir paveikts trojkas kontekstā. Vispārīgs komentārs, un par to jau esmu runājusi iepriekš, ir ļoti svarīgi, lai visi instrumenti un rīki, kas ir pieņemti sešpakas un divpakas ietvaros, tiktu efektīvi izmantrot, izmantoti, lai eh, veicinātu demokrātiskas debatas Eiropā par šiem svarīgajiem jautājumiem. Mēs nevaram aicināt gatavot ziņojumus par trojku un pēc tam pilnībā aizmirst par sešpakas un divpakas lēmumiem. Dažkārt tas tiek uzskatīts par sarežģītu situāciju, bet es uzskatu, ka dialogi ir jāturpina. Ļoti bieži tie ir ļoti noderīgi, un dažkārt tie ir patiešām interesanti. Vismaz attiecībā uz Maltas finanšu ministru tieši tā arī notika. Bet šķiet, ka viņam bija e, tāda e, iekšēja informācija par mūsu komitejas darbu. Bet man katrā ziņā tas likās ļoti interesanti. Tagad e, turpināsim ar balsojumu. Konkurences ziņojumi. Švāba kunga ziņojums un vispirms pārbaudas balsojums. Žanpol. Oui, Priekšsādātais kundze, es gribēju tikai paziņot, ka aicinu tautas partijas kolēģiem izņēmumu kārtā sakot Andriesam Švābam. Viņš nav koordinators, bet viņš dos zīmes. Lūdzu, sakojiet viņa rādītajiem. Okay, thank you very much. Lielas paldies. Tautas partijas grupā Andrēs sēž šeit priekšā. Lūdzu, pārbaudas balsojums. Vai visi var nospiest attiecīgo pogu? Any missing cards? Vai kādam nav līdzi balsošanas karte? So Pavanš is minus a card. Pērvanšai nav kartes. Uh, we've got one too many. Tautas paties grupā viena deputāta par daudz, divi par daudz. Pērvānša, varbūt jūs varētu nodroš, uh, norganizēt, lai jūsu karti atsūta kāds atnes jums. Savādāk mums vajadzēs laiku skaitīt sociāldemokrātus, kas nobalso. Mums ir jāsaskaita tagad. Varbūt eh, sociāldemokrāti varētu visi pacelt roku, lai mēs varētu viņus saskaitīt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Yes, 13. 13. 13. How many space to have? 13. Okay. Yeah. Right, okay. Socialists have got... Sociāldemokrātiem ir 13. Šķiet, nav neviena par daudz. Pieliekam klāt pērvanšu. Vai vēl kādam nav kartes? Labi. Pirmām kārtām grozījums numur 99, kurš par pret atturas pieņemts. Simtais grozījums, kurš par pret pret atturas noraidīts. 101. kurš par pret atturas pieņemts. 17. kurš par pret atturas noraidīts. Nu, labi, labi, pārbaudīsim 17. 27 pret 19 par patiešām noraidīts. A kompromiss. Vis, visi, kuri par, pret, atturas pieņemts. 105. Kurš par, pret, atturas pieņemts. 18. atkrīt. Kompromiss CR. Kurš par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Kompromiss CR. One more to add in in favor. Vai viss nobalsojuši? Norādīts. Tagad jābalso par grozījumiem. 136. kurš par? Pret atturas. Šķiet, ka norādīts 137. kurš par pret atturas. Pārbaudīsim 137. Šķiet, ka vairākums būs tāds pats. Vai viss nobalsojuši? Vēl viens klāt pie pārbalsīm, tātad 23 pret 23 atkrīt. 138. kurš par? Pret. Atturas. Šķiet, ka tāds pats. Pārbaudīsim vēlreiz. Vēl ar vien zaudēts, tikai 39 bija par pret atturas Norādīts 140. kurš par pret atturas norādīts 141. kurš par pret atturas norādīts 142. kurš par pret atturas norādīts Nav jābalso par 117. vai par 119. Līdz pat 122. mums nav jābalso, jo ir paredzēts balsojums par definīcijām. 106. kurš par pret atturas noraidīts. 107. kurš par pret atturas pārbaudīsim. Bet šķiet, ka balsojums būs tāds pats. Vēl divi var balsot. Norādīts. 108. Kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. 19. Kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. 109. kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 110. kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 14. Labi, pārbaudam 110. Pieņemts. Jā, pierāda, ka es eh, neesmu šeit neobjektīva. 14. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Par ko šeit būtu jābalso? Kāpēc te ir teikts definīcija? Šeit ir teikts, ka definīcija uh, būs, par to būs jābalso vēlreiz, bet par pārējiem mēs balsosim 111. Kurš par? Pret? Atturas? Šķiet, ka nav pieņemts, bet pārbaudīsim. Vai visi nobalsoši? 22 par, 24 pret, noraidīts. Kur man tagad būtu tālāk jāiet? 113. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 115. Kurš par? Pret. Atturas. Šķiet, ka cipars izskatīsies savādāks. Pārbaudīsim. 115. Vēl vienam jābalso, vai viss nav balsojuši. Šis eh, grozījums atkrīt, jo balsām rezultāti ir 23 pret 23. 23 par, 22 pret, bet pervanš arī ir pret. Tātad atkrīt. 116. kurš par? Pret atturas un pārbaudīsim, šķiet, ka noraidīts. Es zinu, šeit ir paredzēts balsojums pa daļām. Noraidīts. Imko 20, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 123, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Mums nav jābalso par 4. pantu, un balsosim par 128. grozījumu. 128. Kurš, kurš par? Pret. Atveras. Jāpārbauda 128. Vai viss nobalsojuši? Pieņemts. 127. kurš par pret atturas pieņemts. 22. kurš par pret atturas Vai jūs vēlaties to pārbaudīt? Bet šķiet, ka viss bija skaidrs. Kompromiss B, kurš par pret atturas pieņemts. 133. kurš par pret pārbaudīsim. Pārbaudīsim šo grozījumu. Pieņemts. Tagad 25. grozījums, kurš par pret pret atturas pieņemts. 26. kurš par pret atturas pieņemts. 135. kurš par pret atturas noraidīts. C kompromiss. Pirmām kārtām mutisks grozījums iesniegušies ALDE un zaļo grupas. Vispirms balsosim par tekstu ar mutisko grozījumu. Ja tas atkritīs, tad balsosim bez mutiskā grozījuma. Tātad kopā ar mutisko grozījumu, kurš par, pret, atturas. Es īsti nevarēju saskatīt. Balsosim elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Patiešām noraidīts. Esmu laikam akla. Tagad balsosim, balsojums pa daļām. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tagad CA, 11. lapuse. CA, kurš par? Pret. Atturas. Un pārbaudīsim. Tad, kad būsiet atraduši vajadzīgo grozījumu, tas ir kompromiss CA. Norādīts. Tagad kompromiss CB. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Jūrija 23, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 45, kurš par, pret, atturas, noraidīts Šķiet, ka pieņemts. Vai mēs varam pārbaudīt 45. Patiešām pieņemts. Nākamā lapuse. 46. kurš par? 46. kurš par? pret atturas norādīts. 177. kurš par pret atturas pārvaldīsim 177. Šķiet, ka te ir grūti pateikt, kāds būs balsojums. Pieņemts. 24 pret 22. 178. atkrīt? Nē, 178. kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. 47. kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. 179. kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. 32. kurš par? pret, atturas, nepārbaudīsim. Inko 32. grozījums. Vai visi nobalsojuši? 23 pret 23, tātad atkrīt. 180. kurš par? Pret? Atturas? Labāk pārbaudīsim. Šeit parādās tādas interesantas kombinācijas. Vēl vienam jābalso. Tagad slēdzu balsojumu. 23 pret 23 atkrīt. 181. Kurš par? Pret. Atturas. Šķiet, ka atkrīt, bet labāk jāpārbauda. 23 pret 23 atkrīt. Imko 33, kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Šķiet, ka atkal ļoti tūs balsojums. Vēl vienam jānobalso. 24 pret 22 šķiet, ka pieņemts. 182. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim 182. Pieņemts. 183. Kurš par? Pret. Atturas Jebkurā gadījumā tas ir atkritis. Nē, šķiet, ka tomēr jāpārbauda 183. Jo balsojumā radās atšķirības. Tad tas atkrīt, līdz ar to noraidīts. 48. 49. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Jurī 28. Kurš par? Pret atturas norādīts. Kompromiss D. Trīs daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. Tad dīvaina kombinācija trešā daļa, kurš par? Against. Abstentions. Uh, Atturas pārbaudīšu trešo daļu. Ja kāds vēlas, lai pārbaudām otro daļu, pārbaudīsim arī to, bet tagad trešo daļu. One more to vote. Vēl viens nav nobalsojis. Labi. Un trešā daļa noraidīt, vai kāds vēlas, lai pārbaudām otro daļu? Ne, labi, tā tad tā tika pieņemta. Jūs vēlties? Labi, pārbaudīsim otro daļu. Sākam balsot. Well. One more to vote, every vote. Vēl vienam jānobalso, vai viss nobalsojuši? Šķiet, ka noraidīts saka priekšsēdētāji, tā tad beigās tikai pirmā D kompromisa daļa ir pieņemta. Vai tas nozīmē, ka mums jābalso par vēl kaut ko tagad? Ne? Labi. Tagad pārējām pie E kompromisa. Kas par? Pret, atturas, pieņemts. Tagad 55. grozījums. Kas par? Pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 55. Sākam balsot. That's rejected. Uh... Noraidīts. 198. Kas par? Pret. Apturas pārbaudīšu 198. Sākam balsot. um, no, that's 22, 22, so that... 21 par 22 pret, tātad noraidīts. 199. Kas par? Pret, atturas, noraidīts. Tagad pārējām pie F kompromisa. Vispirms balsosim par mutisko grozījumu. Kas par mutisko grozījumu? Pret, atturas. Pārbaudīšu elektroniski, jo tur bija atšķirīga balsošanas kombinācija. Sākam balsot. And that's carried. Pieņemts. Tā, tad tagad vēl ar vienu jābalso par abām daļām. Need... Vai ar vienu ir jābūt dalītēm balsojumam ar šo mutisko grozījumu zaļie, ko jūs sakāt? Jo mēs uh, samainījām šo passing on. Ja mēs pieņemam mutisko grozījumu, tad, saprot, mums nav vajadzīgs dalīties balsojums. Tā es to saprotu, saka priekšsādātāji. Līdz ar to pārējiem pie 58. grozījuma. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Gā kompromiss. Kas par? pret atturas. Pārbaudīsim G kompromisu. So it's 23. 23 pār, 23 pret, tātad atkrīt, noraidīts. Tagad 205. grozījums. Kas par? Pret,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 Manas smadzenes neatver, saka priekšsēdētāji, kā vienam grozījumā atkrītot, atkrīt arī cits grozījums. Mums jau vienreiz šī tāda situācija bija. Well, priekšsēdētāji. Nu, man šķiet, ka tam šeit nevajadzēja atkrist. Nu, tā situācija ir atšķirīga, nekad nevar saprast. Labi, balsosim par 208. Kas par? Pret? Atturas? Pārbaudīšu. Lūdzu, balsosim elektroniski. One more to vote. And that's rather heavily carried. Pieņems ar lielu balsu pārākumu. 207. Kas par? pret, atturas. Pārbaudīsim 207. Es atvainojos par to saku priekšsēdētāji. Mm, balsojam daudzos atšķirīgos veidos. Two more to vote if you're voting. Vēl divi nav nobalsojuši. Labi, paldies. Beidzam balsot. 23 balsts pār, 23 pret. Ja jau pervanš ir pret, tā tad noraidīts. 59 par pret atturas noraidīts. Juri 33 par pret atturas noraidīts. 20, 208 eh, ir priekšsēdētāji par pret atturas noraidīts. 209. ir atsaukts. 210. par pret atturas noraidīts. 211. par pret atturas noraidīts. 60. par pret atturas noraidīts. 212. par pret. Pārbaudīsim elektroniski. 212. balsosim elektroniski. Has everybody voted? One more to vote if you're pressing. Visi vēl nav nobalsojuši, lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. 61. 61. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 213. par. Pret. Atturas pieņemts. Imko 41. par. Pret. Atturas pieņemts. 214. par. Pret atturas. Pārbaudīsim 214. Man šķiet, tas tika noraidīts, bet te bija šī kombinācija. That's rejected. Okay. Noraidīts. Vēl viens liekas balsotājs ir patiesībā saka priekšsēdētājā. Ah, nu skaidri, viss kārtībā. Just asking because in the beginning of the votes you said that there are too many EP. Jūs sakāt, ka ir pārāk daudz balsotāju no tautas partijas. Kāda ir situācija tagad, jautājums no zāles? That's, that's, that's rejected. Noraidīts. Mums parādās te ziņa, tad, ja balsotāji ir par daudz, saka priekšsēdētāji. H. Kompromiss. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. I. Kompromiss par? pret atturas pieņemts. Jei kompromiss par pret atturas. Es atvainojos, saka priekšsēdētāji. Sāksim vēlreiz. Pirmā daļa kompromiss jei. Kas par? Pret atturas pieņems. Otrā daļa par pret atturas. Pārbaudīsim otro daļu elektronas. Man šeit tik pieņemta. Every voted. Vai viss nav balsojuši? Tad šit tas ir, jā, pieņemts. Tagad pārējam pie 226. grozījuma. Kas par pret atturas pieņemts? 227. un imko 45. kas par? Pret atturas Pārbaudīsim, lūdzu. 227. un IPKO 45. Oh, well, that's rejected. Yeah, you just... Noraidīts. Šodien iekārtas lēni darbojas. 228. par. Pret. Atturas pieņemts. 229. par. Pret. Atturas pieņemts. 66. par pret atturas noraidīts. 67. par pret atturas pārbaudīšu, tad šķiet, ka tik pieņemts. One more to vote. One more to vote. Vēl viens nav nobalsojis. Beidzam balsot. Pieņemts. Imko viens. Kas par? Imko viens, kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim Imko viens, balsam elektroniski. Okay, everybody's voted and that's rejected. Noraidīts. 68. Kas par? Pret. Atturas Pārbaudīsim 68. Tas šķiet, ka arī tas ir noraidīts, bet nekad nevar būt droši. Nē, uh, tie... Ja, tiešām noraidīts ar viens balss pārsvaru. Imko 2. Kas par? Pret. Apturas noraidīts. 69. par. Pret. Atturas pieņemts. 70. par. Pret. Atturas pieņemts pieņemts 71. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim 71. Vai viss nav balsojuši? 27 pret, tātad noraidīts 72. par, pret, atturas, pārbaudīsim 72. 72. balsam elektroniski. That's rejected. Noraidīts. Ak, tā. Noraidīts ja nav pat tad, ja viņa ir par. Imko 3, kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Withdrawn. Amendment 2. In... Otrais grozījums par. Pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Otrais grozījums balsosim elektroniski. Two more to vote. Vēl divi nav nobalsojuši. Closing the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 26 balsts pret. 73. Švābs, Švāba kungs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 bet par kompromisu gā balsojums bija ar vienādu balsu skaitu, bet pēc Sājas kundas pievienošanās tad eh, mainījās rezultāts. Vai mēs varētu lūdzu vēlreiz balsot par šo kompromisu? Nē, saka priekšsēdētāji, mēs balsosim tā, mēs pieņemam balsojumu tādu, kāds tas bija to brīdi. Nevis, eh, ka kāds deputāts piebiedrojas, tad mainās balsojums. Es atvainojos, tā nevar darīt. Tas vienkārši būtu precedents eh, balsojuma atsākšanai pilnīgi no nulles, tāpēc vien, ka kāds ienāk. Nē, saka priekšsēdētā. Mēs turpinājām balsot par kompromisu un kāds piezvanīja, kā tas. Kāds pajautāja, kā tad, eh, kāds ir rezultāts, tad es to varu pārbaudīt, bet taču es neatgriezīšos pagātnē, eh, kaut arī mēs eh, zinām, cik bija deputātai brīdī telpā, un es nevaru atcelt balsojumu, tāpēc, ka kāds ir ieradies nosebojies. Es tiešām mēģinu būt pēc iespējas godīgāk, cik vien var pārbaudot balsojumu, taču jūsu prasība ir pārāk tālējoša. 73. balsojums, eh, grozījums, kas par? Pret? Atturas. Pārbaudīšu 73. Pārbaudām. Balsosim elektroniski. That's rejected. Noraidīts 74. par pret atturas tas pats vairākums. Tagad pārējiem pie 77. grozījuma, kas pār pret atturas noraidīts. Imko 4, kas pār pret atturas pieņemts. 78. par aktā tas atkrīt saka priekšsēdētē. Kaut kas ir pieņemts, man tas mulsina, saka priekšsēdētē. Tā, mirklīti. Pāriem pie 80. Kas par pret atturas noraidīts? 81. par pret atturas. Šķiet, ka pieņems, taču pārbaudīsim. One more to vote. Nati vēl vienam jānobalso pieņemts. Vai E kompromiss tika pieņemts? Jāsaka, priekšsēdētājs skaidrs. Tagad 82. par, pret, atturas pieņemts. 83. par, pret, atturas. Pārbaudīsim lūdzu 83. balsam elektroniski. one more to vote. Vēl vienam jānobalso, vai viss nobalsojuši? Labi, beidzam balsot. Noraidīts. 84. par. Pret. Abstentions as the same. Uh, Atturas, tas pats vairākums, noraidīts tātad. Ceturtais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 87. 87. par, pret, atturas, noraidīts. Tagad pārējām pie sestā grozījuma. Pār, pret, atturas, noraidīts. Juri 9 pār, pret, atturas, noraidīts. Inko 7 par, pret, atturas noraidīts. Septītais grozījums par pret atturas noraidīts. 89. par pret atturas noraidīts. 8. par pret atturas noraidīts. 90. par. Pret. Atturas noraidīts. 91. par. Pret. Atturas noraidīts. Imko 8 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Šķiet, ka tik noraidīts. But not sure. Taču nāc par to pārliecināti. Beidzam balsot. Noraidīts. Nine in favor. Devītais par. Nāk tā, tas ir referentes. Tātad, kas par pret atturas? Pārvaldīsim lūdzu devīto. Tad nebija skaidrs. Vēl vienam jābalso. Beidzam balsot pieņemts. Imko 9 par pret atturas noraidīts. 92. par pret atturas pārbaudīsim lūdzu 92. Voted, that's carried. Pieņemts. Desmitais. Kas par? Pret? Atturas noraidīts. Amendment 12. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Jūri 11 par, pret, atturas, noraidīts. 13. par, pret, atturas, vai varētu pārbaudīt, lūdzu. That's carried. Pieņemts. 14. grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim 14. grozījumu. That's carried. Pieņemts. 93. atkrīt, tad 12. grozījums par, pret, atturs pieņems, 15. par, pret, atturs, pārbaudīsim 15. Uh, that's carried. Pieņemts. Imko 13. atkrīt, 94. par, pret, atturas, pārbaudīsim lūdzu. One more to vote, vote's closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 95. par, pret, atturas, pieņemts. And then we go to IMCO 16. IMCO 16 divās daļās, pirmā daļa, kas par, pret, atturas pārbaudīsim pirmo daļu. Viss nobalsojuši, noraidīts. Labi, tagad otrā daļa, es nezinu, vai par to tagad būtu jābalso. Šķiet, ka tā atkrīt, jo bez pirmās daļas nav jēgas. Tātad pārējiem pie 97. grozījuma, kas par? Pret? Atturas. Pārbaudīsim 97. Vai viss nobalsojuši? Jā, noraidīts. 98. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Šķiet, ka noraidīts. Beidzam balsot pieņemts. Labi vai mm, vajadzīga pauze, lai saprastu, ko darām tālāk. Labi. Tā, tagad balsosim elektroniski par grozīto tekstu. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 40 par, 3 pret, 4 atturējušies. Un par normatīvo rezolūciju. Votes open. Sākam balsot. Sorry. <laughs> Doing the clock instead. <laughs> And that's, uh, oh, we've grown 41. Ah, mūsu ir vairāk, 41 pār, 2 pret, 4 atturējušies. Referenta kungs, vai jūs vēlties uh, uzsākt sarunas? Jā, paldies priekšsādātājs kundze, es negribētu vilkt garumā. Paldies visiem ēnu referentiem, paldies visām politiskajām grupām. Ļoti īsā laikā mums izdevās uh, panākt daudzus kompromisus. Protams, neesmu pilnībā uh, apmierināts ar to, ka ļoti daudzos balsojumos uh, rezultāts bija 23 pret 23. Tas nav aptēls rezultāts, lai uzsāktu trialogu, bet. Uh, ir tomēr politiskā grība to uh, sākt darīt, un tāpēc gribētu lūgt kolēģis sniegt mums šo mandātu, uzsākt trialogu. Es at, atklāju balsojumu, sāksim balsot. Langena kungs. Also bei so viel... Jā, nu tik daudzos balsojumos uh, bija tikai viens balss pārsvars, viena balss bija izšķirīga. Uh, Un tāpēc man liekas, ka šis jautājums ir jāapspriež plenāru sēdē. Tā es domāju. Pat, ja uh, referentam tas darbu neatvieglo. Robert. Jā, es uh, pilnībā piekrītu Langena kungam. Manuprāt, mūsu interesēs nav uzsākt uh, dialogu ar balsojumiem, kuru rezultāts varētu būt nejaušs Uh, tas nav Eiropas parlamenta viedoklis, tā nav tā nostāja. Plenārsēde ir vienīgā pareizā vieta, kur šo jautājumu tagad skatīt. I, I understand. Es saprotu komentārus, kas tika izteikti. Mēs varam uh, balsot par uh, sarunu uzsākšanu vai neuzsākšanu un sāksim balsot. Mums ir nepieciešams 26 balsu balsojums par, lai uzsāktu sarunas. Okay. Labi, beidzam balsot. 34 ir par un 12 pret. Neviens nav atturējies. Tātad sarunu komanda, kā parasti, sastāvēs no priekšsēdētāja vai vicepriekšsēdētāja, referenta un ēnu referentiem. Lielas paldies! Anxious... Un tiem, kas to grib zināt, nākamā sanāksme ir otrdien, 28. janvārī, 4. pēcpusdienā.